kur ir runa par padomis un komisijas paziņojumiem par transatlantiskajām datu plūsmām. Atkal došu vārdu ministram Kundaram. Uh, Mr. President. Jā. Uh... Priekšsēdētāji godātie parlamenta deputāti, komisārs kundze. Prezidentūra ļoti novērtē drošu, atvērtu, brīvu internetu. Šis jautājums ir īpaši svarīgs uh, man. Mēs zinām, ka dzīvojam digitālajā laikmetā. Internetā atrodama informācija par uzņēmumiem, uh, tiesību sargājušās iestādes apmainās informāciju internetā, lai vajātu noziedzniekus. Eh, notiek ļoti intensīva datu apmaiņa, kas ir lieliska biznesa izdevība, bet eh, ir arī privāti dati, jūtīgi dati, kas jāaizsarga. Tieši eh, šajā kontekstā mēs skatām transatlantiskās datu plūsmas. Te mēs aplūkojam datu plūsmas globālā līmenī, runājot gan par komerciālu datu, gan par tiesību sargājušu iestāžu datu apmaiņu. Tā, šis um, tā sauktais privātumā vairoks ir um, visu pilsoņu interesēs, īpaši pēc uh, Šrems uh, sprieduma, ko tiesa pieņēma pagājušo gadu šis jautājums eh, kļūst vēl aktuālāks. Īpaši svarīgs eh, tas ir uzņēmumiem, lai nodrošinātu uh, drošu datu nodošanu uzņēmumiem vai partneriem, kas atrodas ASV. Komisija jāņem vērā tiesas spriedumi par Safe Harbor režīmu. Data apmaiņa jānotiek respektējot pamatiesību hartu, nolīgumus un uh, tiesas jurisprudenci. Tas arī palīdzēs atgūt pilsoņu uzticēšanos. Padomē uzticas komisijai un cer komisijā darīs visu, lai nodrošinātu visu uh, augstākos datu nodošanas standartus atkarībā no nodošanas mērķa. Tad arī eh, skatīsies, lai nododamie dati būtu korekti, lai eh, pastāvētu tiesiskās aizsardzības iespējas, lai eh, būtu laba piekļuve visam šīm tiesībām un iespējām. Mēs sadarbojamies šobrīd ar ASV partneriem un aktīvi runājam par privātuma vairogu. Uh, teiksim, masveida datu vākšana, ko veic ASV, jāpieļauj tikai īpašos apstākļos. Ļoti labi, ka ombuds par to ir izteicies un sagatavojis um, pozīciju. Uh, ombuda amats veido papildu aizsardzības mehānismu šajā sistēmā. Padoma uzskata, ka lēmums par transatlantiskās datu par transatlantiskajām datu plūsmām jāpieņem pēc iespējas um, ātrāk. Notiek intensīvas sarunas starp komisiju un ASV. Komisija tāpat laikā runā ar valstu nacionālajām iestādēm un cerams, ka tas palīdzēs uh, nodrošināt uh, uh, jaunā līguma stāšanos spēkā. Runājot eh, par eh, tiesību sargājošajām iestādēm, cerams, ka tieslietu iekšlietu eh, padomes tikšanās laikā 2. jūnijā Amsterdāmā ministrie varat parakstīt attiecīgo vienošanās. Vienošanās neļauj nodot personu datus transatlantiskajā režīmā, bet tā ļaus uzlabot sadarbību starp ES un ASV, jo tiks nodibināti kopīgi sadarbības standarti. Tās ir labās ziņas, jo tas nozīmē augstākus datu aizsardzības standartus arī no ASV puses, kas ir ļoti būtiski. Šī vienošanās, kā es teicu, palīdzēs atgūt uzticēšanos transatlantiskajās datu plūsmās, kas palīdzēs apkarot noziegumus un palīdzēs uh, sniegt svarīgu informāciju, kas uh, ir relevanta uzņēmē darbības uh, jomā. Runājot par tiesisko aizsardzību, ASV uh, piekrīt piešķirt šādas tiesības ES uh, pilsoņiem. Tas nozīmē, ka pilsoņi ES uh, var baudīt tieši tādu pašu attieksmi kā ASV pilsoņi, un parlaments to uzskata par visnotaļ pozitīvu attīstību. Padome tam piekrīt. Mūs interesē pēc iespējas gluda, uh, gludi funkcionējoša datu nodošana starp um, ES un ASV dažādās jomās. Teiksim, um, mm, parādās uh, aizdomās uh, turamā vārds, kas figurē izmeklēšanā. Uh, Uh, un um, šis vārds tiek piefiksēts uh, uh, ASV, teiksim, un to ieliek melnajā sarakstā, pēc tam izrādās, ka tā bija kļūda. Es tagad varu pieprasīt svītrot šo vārdu no melnā saraksta. Tas viss padara sistēmu uzticamāku. Mums būs arī mm, tiesības noteikt stingrus kriterijus attiecībā uz informācijas ievākšanu, glabāšanu un uh, piekļūšanu tai. Pēc cerams, ka komisija pieņems lēmumu par ASVS e privātumā vairogu, respektējot datu aizsardzības akī uh, un uzņēmēja darbības intereses. Mēs uzskatām, mm, ka vienošanās ir solis pareizajā virzienā, jo juridiskā aizsardzība mūsu pilsoņiem pieaug un uh, ka tiek uzlabots mūsu spējas apkarot noziegumus. Paldies! Lielas paldies ministra kungam! Vārds tagad komisārai Jūrovai. Paldies priekšsādātājiem, parlamenta deputāti, padomas pārstāvji. Man prieks uh, uzstāties par um, tik svarīgu tēmu, kā transatlantiskās datu plūsmas. Komisija strādājusi da daudzās frontēs eh, vienlaicīgi, eh, lai atjaunotu uzticēšanos šīm datu plūsmām pēc eh, atklājumiem 2013. gadā. Mūs interesē labāk datu aizsardzība, tad šī visaptvēroša reforma un dažādu jomu, komerciālās jomas, tiesības sargājušās jomas un privātās jomas um, datu plūsmas un to nodrošināšana. Mēs uh, šai kontekstā runājam par privātumā vairogu, vadoties uh, pēc diviem pamatprincipiem. Vispirms mūsu vadlīnijas 2013. gada novembra un uh, spriedums Šrems lietā. Tagad, uh, risinot sarunas, uh, šķiet, ka uh, iepriekšējās safe harbor uh, sistēmas trūkumi pār, ir uh, likvidēti. Ja ASV saņems datus no Eiropas, um, šie, šie dati tiks pakļauti stingrākiem kritērijiem, un šī atbilstība tiks uzraudzīta. To īstenos, šo uzraudzību īstenos ASV kompetentās iestādes. Otrakārt, um, pilsoņiem būs piekļuve tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, katru sūdzību pienācīgi izskatīs. Treškārt, um, e, esam saņēmuši rakstveida apņemšanos, garantijas attiecībā uz persondātu aizsardzību ko izmantos publiskas iestādes. Tas skar eh, tādu jūtīgu, tādu jūtīgo jomu kā nacionālā drošība. ASV apgalvo, ka masveida vākšana tiks īstenot ārkārtas apstākļos un tiks piemērot filtri un citi tehniskie līdzekļi, lai eh, minimizētu ievāktos datus. Viņi mums garantē, eh, ka nenotiks uh, masveida uzraudzība, uh, vācot informāciju. Un um, šī ir pirmā reize, kad šādas garantijas uh, tiek saņemtas no ASV, un tas ir nopietns uzlabojums salīdzinot ar Safe Harbor. Neskatoties uz uh, uh privātuma vairogu, ASV izveidos ombuda mehānismu. Un tas nozīmē, ka es individu sūdzības uh, drošības jautājumi tiks atrisināti, jau izskatīti, uh, nekavējoties, un uh, tas arī ir tāds bezprecedents sasniegums. Iepriekšējā Safe Harbor sistēma nekā tāda pat tuvu uh, nebija. Uh, Un net, netkarībā no datu nodošanas uh, modalitātēm, vai, lai tas būtu vairoks vai kas cits, uh, kat, katrā gadījumā šie noteikumi tiks piemēroti. Uh, pēc kāda laika noteikumi arī tiks kopīgi pārskatīti, un mēs papētīsim, vai uzraudzības mehānisms un tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir efektīvi. Noformulēti skaidri nosacījumi sankcijām ja ASV nepilda saistības vai ja pārskatīšanas uh, kontekstā uh, mēs konstatējam deficītus vai trūkumus. Tas noteikts arī 29. 29. panta darba grupā. Uh, darba grupa mm, izrunāja šo privātuma vairogu un mm, darba grupa uh, pozitīvi novērtē uzlabojumus šajā ietvarā. Viņam gan bija arī daži priekšlikumi, kā uzlabot situāciju. Mēs viņu ekspertīzi uztveram ļoti nopietni un strādājam pie kritiskiem aspektiem un tagad pielāgojam likumdošanu. Dažas rekomendācijas ir īstenojamas tikai sadarbībā ar ASV valdību, un mēs ar viņiem par to runājam. Tas ietver, piemēram, ombuda mehānisma funkcionēšanas objektivitāti. Un tad arī datu uzglabāšana un uh, datu uzglabātā to datu ierobežošana. Tas ir svarīgi, ja vēlamies, lai mūsu patārātāji un uzņēmēji mums uzticētos. Mūsu pilsoņi mūs atbalsta, un es uh, ceru, ka ASV kolēģi novērtēs šo atbalstu. Uh, un uh, rīkosies attiecīgi. Kad uh, tiks veikti precizējumi un uzlabojumi, iesniegsim uh, priekšlikumu dalībvalstīm 31. panta komitejā. Un cerams, ka nu jau vasarā šie noteikumi stāsies spēkā un mehānisms sāks darboties. Tagad runājot par visaptverošo vienošanos, tā saukto umbrella agreement. Te runa ir par sadarbību starp tiesību sargājošajām iestādēm. Šo vienošanos cerams parakstīs tieslietu iekšlietu ministri Amsterdamā, tiekoties 2. jūnijā. Parlamentam būs jāizsaka sava piekarišana padomas priekšā, un tad cerams, vienošanās eh, tiks noslēgta. Es ceru, ka jūs apstiprināsiet šo vienošanos, jo tas palīdzēs pasargāt privātos eh, datus, ko nodos mm, transatlantiskās eh, tiesības sargājošo iestāžu sadarbības kontekstā. Šī vienošanās neautorizē datu nodošanu. Tas nav arī adekvāts lēmums. Drīzāk šī vienošanās uh, papildina uh, esošos datu nodošanas standartus un padara šos standartus drošākus, ievieš papildu kritērijus. Uh, arī tur, kur to pieprasa nacionālā likumdošana. Daudzi no nacionāliem sadarbības uh, instrumentiem attiecībā uz datu aizsardzību nedarbojas šobrīd attiecībās ar ASV. Uh, un uh, mūsu uh, visaptverošā vienošanās uzlabo šo deficītu. Eiropas Savienībā mums jau pastāv ļoti augsts datu aizsardzības standarts, un ar uh, šo visatverošo vienošanos mēs paplašinām šo drošo datu nodošanas režīmu arī uz attiecībām ar ASV. Domnul uh, Vos. Jā, paldies, komisār kungs, tagad vārds Vasa kungam uz pusotru minūti. Paldies, cienējumās kolēģis un kolēģi, ministra kungs, komisārs kundze. Safe Harbor pēcticība noteikti ir vajadzīga un es to domāju arī par privātumu vairogu, tas ir mazliet solis uz priekšu, un tur ir daudz uzlabojumu. Politiskais strīds parlamentā kaut kādā attiecās uz šo sunset uh, klauzulu, un uh, beig beigās uh, nebija vienošanās to pārņemt, redzēs skaidri no kolēģiem un kolēģiem, no liberāļiem, dem sociālistiem un demokrātiem, lai viņi neatbalstītu gojas un uh, zaļo grozījums. Sunset klauzula, manuprāt, nemaz nav vajadzīga, jo mums ir eh, ļoti spēcīgs gada pāraudzības eh, mehānisms, kas eh, var novērst kļūmes un Mums ir nepieciešams ilgstošs, juridiski drošs ietvars, tādēļ ir nepieciešams, lai igadējās šīs uh, pārbaudes eh, nebūtu vairs nemaz nepieciešamas, un mums vajadzētu arī nogādiet, eh, vai šis jaunais mehānisms vispār funkcionēs, lai to vispār varētu apstādināt. Un kaut galā runa ir par neusticēšanos komisijai, eh, vai tā spēs nodrošināt šīs procedūras atbalstu. Es ceru, ka komisija ir iemācījusies to, kas ir jāiemācās prasība pēc privātuma vairoga arī politiski ir smieklīgi, jo gal galā uh, politiski nevar pieņemt lēmumu, vai ar to pietiks vai nepietiks. Un uh, līdz ar to nav nekādas orientācijas savā ziņā. Un ir arī svarīgi, lai uzņēmumi NVU un uh, jaundibinātie uzņēmumi, lai viņiem būtu juridiskā drošība, konkrēts ietvars uh, transatlantiskajā datu nosūtīšanā. Tādēļ mēs atbalstīsim datu uh, aizsardzības vairogu, ja šie grozījumi tur būs ieviesti, tad tās balsos pret. Tagad vārds Vaidenhauser eh, kungam uz divām minūtēm 30 sekundēm. Paldies, priekšsēdētāji, cienījumā komisārs kundze. Šis temats. Par to esam runājuši jau ļoti ilgi. Un ir bijuši pretrunas. Esam runājuši par eh, šo drošo ostu, Safe Harbor, un vienmēr ir bijis tāda nedrošība, ko galu galā noskaidroja pilsoņa izniegtā sūdzība, un šrems uh, spriedums uh, mums parādīja, ir, cik svarīgi ir novērst uh, nedrošību. Privātuma vairoks ir mēģinājums novērst šīs neskaidrības. Februārī jūs prezentējāt pamat principus un tādēļ ir svarīgi, ka ir progress, lai mēs būtu strādātu saskaņā ar judikatūru un eh, ka varējām noskaidrot vairākas lietas kopā ar mūsu amerikāņu partneriem, bet es domāju, ka ar vien tā vēl ir situācija, kurā mums tomēr ir ne neskaidrības, par kurām mums patiešām nav tāda pilnīga skaidra drošība, un tas nozīmē arī, ka atkal pastāv risks, ka tas viss nonāks tiesā, un mūsu slavai kā likumdevējam. Tas, protams, nenāks par labu, un arī rūpniecību eh, tas nenāks par labu. Mēs pagājušajā nedēļā bijām ASV Libas komiteja, un eh, mēs redzējām, ka ir liela izpratne Eiropas nostājai, ka ASV ir griba un vēlēšanās eh, atbilst un panākties pretī, atbalstīt tiesiskuma pamatprincipus. Tas pats attiec uz datu industriju. Manuprāt, varēja sasniegt vairāk, bet es domāju, ka šī rezolūcija nosaka kritērijus, kas ir ļoti svarīgi. Mums ir vajadzīga lielāka skaidrība, it īpaši, ja šādi formulējumi tiek izmantoti kā rakstisks apstiprinājums, kāda gan juridiskā nozīme tam ir. Par ombudu tas nebija tik skaidrs, ko mēs tur redzējām. Un arī šī pasūdzēšanās iespēja arī to vajadzētu skatīties eh, no šī viedokļa raugoties. Arī formulējums eh, Eiropas Savienības pilsoņiem nav pietiekams, jo mums ir arī trešo valstu piedarīgie Eiropas Savienībiem, kas dzīvo un viņus eh, aizsargā pamatiesību harta. Un ir svarīgi novērst šos neskaidrības, ir svarīgi, ka mums ir šī vienošanās arī jumta līkums, tas ir liels progress. Vien paši mēs neko nevarētu sasniegt, bet tikai kopā varam sasniegt. Aicinātu jūs novērš šīs neskaidrības, jo citādi mums būs jauna diskusija. Un, eh, jā, liels paldies. Tagad vārds Stīvens skundzei uz eh, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kolēģi. Transatlantiskā datu nosūtīšana ir svarīga drošību nodrošināt un uh, ar datu aizsardzības vairogu esam panākuši vēl nekad nebijušu datu aizsardzību. Tas ir solis pareizajā virzienā. Lapa aizsardzība personu datiem ir ļoti svarīga. Dažas politiskās grupas un deputāti uzskata, ka tas var tikt eksportēts kā Eiropas tiesību kopija, bet tā tas nav ir neatkarīga valsts un svarīgs partneris Eiropas Savienībai, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka tās nav Eiropas Savienības dalība valsts. Padoma un komisija raugās, kā datasardzes vairos var sasniegt visaugstāko iespējamo līmeni. Ir jāiz, jāiz, jāievieš likumi, lai mūsu MVU un uzņēmumi, citi uzņēmumi nenonāk juridiskās nedrošības situācijā. Ja Mana politiskā grupa un es, mēs uzskatām, ka mūsu uzņēmumiem, Eiropas ekonomikai un privātajai sfērai ir jāaizsargā pēc iespējas vairāk uh, un operatīvi jārīko šajā ziņā. Infelds kundze uz divu ar pus minūtēm, jā, gribētu sākt ar to, ka atsaukties uz to, ko tikko teica Stevens kundze. Uh, mums ir dzīvē eh, ātri, izmēs ātri vajadzīgs privāts eh, aizsardzības vairoks, bet problēma ir tāda, ka šis privātais vairoks eh, nemaz neskatās pēc tāda, kas būs tās operacionāls. Jā, mums bija vajadzīgs šāds jauns cilvēks, ka Šrēms Gungus, kurš bija pietiekami drosmīgs un nu, iesniedz šo lietu tiesā un darīja to, ko bija jādara Eiropas Savienības institūcijām, proti šeit pieprasīt standārts Eiropas Savienības pilsoniem. Un aicinu šo um, parlamentu atkārtoti. Eh, komisija to nevarēja panākt. Bija vajadzīgs Austrijas eh, students, kurš iesniedza sūdzību tiesām. Jā, kas gan ir šīs eh, rakstī, rak, rakstiskajā apstiprinājumi ombudi? Man te ir lielas šaubas, un šeit ir atšķirīgi teksti par uh, Vairāki juridiski eksperti arī ir pauduši šaubas. Kādēļ mēs atkārtojam tās pašas kļūdas atkal un atkal? Mums taču ir atbildība. Mums ir pienākums veidot labas kvalitātes likumdošanu, un šeit man šķiet, ka komisija ir gatava pieņemt lēmumu, bet uh, tas atkal riskē aiziet uz tiesu. Tas nav veids, kādā panākt politiskos kompromisus. Šeit tikai viens jautājums. Vai ir vai nav Šremsa pierādījums? Jā, protams, tas ir uzlabojums, tas ir solis uz priekšu, un uh, koms ir gatava vēlas diskutēt par to, bet šis ir jautājums par to, kā ASV saņems uh, piekļuvi 500 miljonu patērētāju tirgumu, un arī viņiem ir interese virzieties uz priekšu. Un uh, noslēgumā gribētu izteikties par jumta nolīkumu rezolūcijā 1997 Es patiešām gribētu pieminēt divas lietas. Pirmkārt, Eiropas komisija, pirms mēs šeit runājam, ka sniegsim apstiprinājumu vai nē, Eiropas komisija Libas jautājumu par eh, jumta noliekumu legālu likumīgo statusu un eh, tvērumu. Jā, rezolūcija, tas ir novērtējums, cik droši tas eh, var būt. Un otrkārt, komisija ļoti skaidri paziņojusi, ka uh, šeit eh, atcelt izņēmumus ASV pusē, ka tas ir eh, priešnoteikums. Kāds man paskaidroja, kā mēs eh, reāli varam gaidīt jumta nolīgumā, ka tas tiks arī pareizi piemērs. Lūdzu, noskaidrot šo jautājumu. Paldies. Tagad vārds Kornelija Ernstē uz pusotru minūti. Dāmas un kungi, Safe Harbor nekļūs no tā labāks, kā to nosauc par privātumu vairogu. Šeit runa ir par pamatiesībām. 5 miljonu cilvēku pamatiesībām šeit Eiropas Savienībā ir jāaizsargā privātums, un šis vairogs izrādās kā tāds viltus vairogs no papas taisīts, kas izšķīs jau pirmajā lietu. Ļoti žēl, ka vajadzēja Eiropas eh, Savienības tiesas uh, spriedumu, lai vērstos pret eh, Safe Harbor. Un eh, šeit lielās koalīcijas aplaudē komisijai. Un pat neprasa eh, šo sunset klauzulu. Ne, nedabūja vairākumu šeit parlamentā, bet tas būtu bijis minimālais. Mēs precīzi zinām, ka šis uh, nolīgums tikai ir jaunā iepakojumā un beig beigās nedos nekādu lielu aizsardzību. E- Eiropas Savienības pilsoņi var griezties pie ombuda, bet kā Džons Kerijs uh, personīgi mums ir paziņojis, ombuds uh, neapstiprinās, ne nolieks. Ja, vai kaut kas ir novērošanas mērķis un nebūs pārsūdzīšanas tiesības ASV, uh, tikpat labi varēja arī telefona automātisku atbildētāju pieņemt darbā kā ombudu. Ir runa par 500 eh, miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām, un nevar būt tā, ka mēs upurējam savas tiesības eh, vienalga cik lielam brālim. Tas nav demokrātiski, un es domāju, ka mums vajadzētu ļoti skaļi pateikt to. Paldies, Albrehta kungs, uz eh, divu pusminūtēm. Jā, paldies priekšādātā. Jūs uh, strādājāt eh, ļoti cītīgi, lai sasniegtu šos rezultātus privātuma vairokā. Jūs eh, strādājat arī, lai sasniegtu jumta noliekumu. Ir panākts progress, bet būsim godīgi. Kas ir iekšā tajā visā? Tas nav tās būtisks eh, uzlabojums salīdzinājumā ar Safe Harbor. Jā, vairāk jautājumu ir noskaidrota, bet ASV juridiskā sistēma nav mainījusies, un tas ir tas, ko Eiropas Savienības tiesa ir teikusi, ka šī juridiskā sistēma nenodrošina adekvātu drošumu. Jā, kas eh, rīt, kāds parlaments būs rīt, mēs vēlamies sasniegt labāku rezultātu. Šis jautājums eh, proti, kas ir ar eh, efektivitātes trūkumu? Vai mēs teiksim, jā, būs atkal jauna vienošanās nākotnē, vai ir, būs atkal jāatver šie faili, jo nav panākts tas, ko mēs vēlējāmies. Vai arī viss teiks, nē, nu viss ir labi. Jā, viss atbilst adekvātai datu aizsardzībai, un mēs nākotnē. Un tad tiesa, kā varēs raudzīties. Jā, tas ir godīgi. Vienīgais godīgais. Uh, Moments, vienīgā, moment, uh, godīgā rīcība ir uh, eh, sāmsieta klauzula. Esmu drusku pārsteigts, ka citas grupas nav spējīgas pieņemt to, lai būtu vairāk pragmatiski. Mēs mainījām savu gro, grozījumu par derīgumu uz četrām, četriem gadiem. Jā, un jaunā administrācija tad uh, varēs uh, uzsākt jaunas sarunas uh, par uh, šo noliekumu. Jā, paldies. Nākamā runātāja Begīnie kundze, priekšsēdētāja kungs, uh, cienījamās kolēģis un kolēģi. Kam pieder personu dati, ko Eiropieši sūt, sūta uz ASV ar Google, Facebook, ar Instagram? Kādas garantijas ir pilsoņiem, ka viņu privātā uh, sfēra netiek pārkāpta, nav nekādu garantiju. ASV ir tā, ka valdība var rīkoties ar eh, ārzemnieku datiem, it kā viņi, eh, tie viņiem piederētu. Arī izlūkdienas dodos izmantot eh, šie dati nonāk tādā veidā tur, un tā ir mūsu pilsoņa dzīve. Eiropas Savienības tiesa pasludināja šo pirmo noliekumu par nelikumīgu. Uh, arī e-pasta tiek uh, izsakoti arī mobila telefoni. Tas ir tā, kā tiek respektēta privātā sfēra. Jaunais nolīgums ir ASV, tur faktiski nav nekāda saistoša priekšlikuma. Tas ir kā tāds pliķis Eiropas Savienības tiesas spriedumam. Un pilsoņi arī tam visam nevar uzticēties. Vēlētos jautāt uh, kolēģiem, vai tie ir tie noteikumi, ar kuriem viņi to grib, grib tiešām parakstīt. Tagad vārds epidējas kungam. Jā, paldies. Kāds apdraudējums šodien uh, pastāv mums šodien attiecībā uz uh, personu datu izmantošanu? un uh, kādas ir šat attiecības uh, ar ASV. Viņiem ir izlūkdienesti, viņiem uh, cip, viņiem ir nacionālās aizsardzības iestādes. Viņi savāc, apvāc apkopošos datus un tos patur vairāk nekā piecu gadu ilgumā. Tas ir ASV nacionālās intereses. Dati var tikt savākti ne jau tikai ASV, bet arī citu valstu iestādes. Un šādā veidā personas datu privātums eh, tiek eh, apdraudēts. Un ir juridiska nedrošība uzņēmumiem un eh, privātām personām. Ir jāspēj nepieciešamie soļi. Mums ir jāraugās uz detaļām un jāraugās, cik detalizēti šeit pastāv drošība un jānodrošina vairogs. Jā, jums ir zilās kārtītas jautājums, vai jūs to pieņemsiet, Šanīkungs? Thank you very much, Mr. Šanī. Šanīkungs, lūdzu. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Ebben a mostani vitában... Paldies, priekšādātāji. Šajās diskusijās ja mēs jau ļoti bieži dzirdējām, ka datu nodošana un datu apmaiņa uh, nesaistās tikai ar tirzniecību. Could you please repeat? Repeat. Varbūt jūs varētu atkārtot šo jautājumu. Szépen akkor újra kezdeném. Tehát ebben a mai vitában többször elhangzott. Labi, sākšu no sākuma. Šīs dienas diskusijās mēs vairāk kārt dzirdējām, ka datu aizsardzība nesaistās tikai ar tirdzniecību. Šeit nav runa tikai par parastu tirzniecību. Mēs zinām, pie kādas noved, kad dati netiek izmantoti pamatoti. Vai jūs uzskatāt, ka mēs varētu ieviest sankcijas gadījumā, ja dati tiek izmantot ļaunprātīgi? Jā, patiešām vajadzētu uzlikt sodus. Par to ir jāmaksā. Un jo īpaši mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai mēs izvairītos no tādiem instrumentiem, kas uh, uh mums neļautu tā rīkoties. Tātad, ja privātā dzīve tiek aizskārta, tad par to ir jāpiemēro sots. Lenārs kungam vārds pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji. Transatlantijas datu plūsmas ir vienas no lielākajām visā pasaulē, ja mēs paskatāmies uz um, datu plūsmas apjomu. Tas ir būtiski ekonomikai, sabiedrībai un visiem šiem uh, digitalizācijas procesiem. Tas ir arī būtiski, lai nodrošinātu izredzes nākotnē. 5000 uh, uzņēmumu, kas izmantoja Safe Harbor noteikumus, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi, kas ir mūsu ekonomikas mugurkauls, ir ļoti viegli ievainojami. Ar šo jauno privātumu vairoku mēs varam nošaut uzreiz eh, divus putnus. Tātad mēs varam nodrošināt gan personas datu aizsardzību, gan arī mēs varam nodrošināt eh, tiesisko noteiktību uzņēmumiem, kas izmanto transatlantiskās datu plūsmas. Tāpat ir skaidrs, ka ir panāks progress. Šodien mēs par to dzirdējām. Mēs eh, dzirdējām arī no komisāras Jūrovas eh, to, ka, ja runa par 29. Eh, pānta darba grupu, tad šī mm, tikšanās tiks organizēta pavisam drīz. Tātad mums ir jānodrošina šī privātuma vairoga ieviešana vēl pirms vasaras. Vārds Gomešas kundzei, divarpus minūtes. Es uh, Piedalījos Lībe braucienā uz ASV. Mēs eh, tikāmies ar eh, lieliem tehnoloģiskiem uzņēmumiem. Mēs eh, runājām arī par datu aizsardzības regulu, ko pieņem parlaments. Mums ir jāatzīst, ka pastāv šis formālais regulējušais ietvers. Tādam paralēla tīkla nav. Tāpat arī mums ir jāpiedāvā aktivitātes pakalpojumi, vienlaicīgi nodrošinot uh, tiesības un lielāku juridisko noteiktību. Kādi tad ir uh, parametri, lai izvērtētu uh, šo uh, privātumu vairogu starp Eiropas Savienību un ASV? Ir ārkārtīgi būtiski nodrošināt, lai mēs uh, panāktu uh, noteiktību transatlantiskajām datu plūsmām. Mums ir jānodrošina, lai uh, tiktu nodrošināts tāds pamatīgs tiesiskais ietvers, lai mums būtu adekvāta aizsardzības sistēma un lai mēs varētu izvairīties no krāpnieciskām aktivitātēm. Tāpat mums vajadzētu arī atzīt komisijas darbu. Mēs eh, redzējām arī, ka no Eiropas eh, tiesas ir saņemts spriedums un pašlaik eh, mēs esam nokļuvuši līdz privātuma vairogam. Tomēr vēl ar vienu pastāv bāžas attiecībā uz atbilstīgumu Eiropas Savienības primārajām tiesībām un pamatiesībām. To jau minēja Eiropas tiesa. Mēs um, redzam, ka uh, tiesiskā palīdzība vēl ar vienu ir ļoti sarežģīta individuāliem lietotājiem. Eiropas Savienības pilsoņiem nav um, piekļuves uh, šādas sistēmas izmantošanai, un īsnībā nav arī nekāda iespēja aizsargāties no mm, pamatiesību pārkāpumiem. Uh, Līdz ar to mēs varam teikt, ka attieksme pret pilsoņiem nav vienāda. Mums ir uh, bāžas attiecībās to, ka trūkst arī vajadzīgās neatkarības. Uzskatām, ka uh, šajā nolīkumā nedrīkst paredzēt arī datu uzkrāšanu, vajadzētu nodrošināt arī atbilstību pamatiesību hartai. Eiropas un ASV pilsoņiem ir vajadzīgs saskaņots tiesiskais ietvers. Tieši tāpēc parlamentam vajadzētu arī paust savas bažas. Komisijai un ASV vajadzētu uh, piemērot 29. Uh, panta darba grupas rekomendācijas. To visu vajadzētu salīdzināt, vajadzētu ņemt vērā arī Maksa Fremta uh, spriedumu, un jo īpaši ir vajadzīgs uh, dialogs pāri Atlantijas okeānam tā, lai uh, pamatiesības varētu tikt ievērotas. Uh, Vārds Makovei kundzei uz vienu minūti. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Tātad eh, šeit ir runa par informācijas apmaiņas līkumu, par eh, to, kā mēs varētu cīnīties pret teroristiskām organizācijām. Datu aizsardzības vairoks ļaus atvieglot ekonomisko vidi, jo īpaši tas ir svarīgi maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas uh, sadarbojas ar ASV. Mēs redzam, ka administratīvais sloks eh, šiem uzņēmumiem var būt pārāk liels. ASV uzraudzības iestādes ir spiestas respektēt eh, to personu privāto dzīvi, kas nedzīvo Amerikas Savienotajās valstīs. Uh, Mums ir jāatzīst, ka šis eh, nolīgums ir daudz progresīvāks un pēc iespējas ātrāk vajadzētu piemērot šo vairāku personas datu aizsardzībai. Mēs redzam, ka šie izvērtējumi ir vajadzīgi un es ceru, ka tas ļaus mums nodrošināt daudz labāku personas datu aizsardzību. Vārds Batena kungam viena minūte. Paldies! Mēs eh, balsosim par šo rezolūciju, tāpēc, kā komisija ved sarunas ar ASV par eh, privātu personu datu nodošanu. Tātad mums ir vajadzīgas, vajadzīga labāka datu aizsardzība starp ASV un Eiropas Savienību. Uzņēmumiem ir eh, nosacījumi līgumos par to, kā šos datus var izmantot. Valdībām šādu nosacījumu nav, un nav arī nekāda noteikuma attiecībās personas datu aizsardzību, ja šīs personas nav devušas e, savu atļauju. Vajadzētu nodrošināt, lai šādi dati tiktu izmantoti ar respektu un piesardzību. Protams, pastāv bāžas attiecībā uz datu apmaiņu ar ASV, jo mēs redzam, ka ASV pat e, savu pilsoņu datus vairs tik rūpīgi neaizsargā saskaņā ar pieņemto patriotu aktu. Tieši tāpēc ASV, neat, es atvainojos, Lielbritānijas neatkarības partijas deputāti balsos pret šo re rezolūciju. Mēs uzskatām, ka šādi tiesību akti ir jāpieņem demokrātiskās nāciju valstīs. Nīblers kundze, viena minūte un 30 sekundes. Paldies, priekšādātāji! Padoms priekšādātāja kungs, komisāra kungs, godāmie kolēģi! Uh, vai mēs gribam šo privātumu vairogu vai nē. Manuprāt, datu apmaiņa ar ASV ir vajadzīga, un mums ir vajadzīga arī tiesiskā aizsardzība. Mūsu pilsoņiem ir būtiska šī aizsardzība, un tas ir svarīgi arī mūsu uzņēmumiem, jo īpaši MVU, kas pašlaik ar standartizētu tiem noteikumiem nespēja nodrošināt šo aizsardzību. Tieši tāpēc privātuma vairāks tiem, tiem ir jo īpaši būtisks. Uh, Komisāras kundze, es gribētu jūs apsveikt. Kopā ar saviem darbiniekiem jūs vedāt sarunas, un ja mēs tagad izvērtējam rezultātus, es uzskatu, ka ir panākti ļoti labi rezultāti salīdzinājumā ar Safe Harbor vienošanos. Par to arī jūs apsveicu. Privātuma vairogs nodrošina datu drošību, eh, paredz eh, tiesiskas procedūras tā, lai ASV izturētos piesardzīgi ar šiem datiem. Protams, beigās tikai prakse rādīs, eh, kā e, šo vienošanos var izvērtēt. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai e, tiktu veikta ikgadē izvērtēšana. Un e, nevienmēr pietiks tikai ar izvērtēšanu. Gadījumā, ja tiks atklāts, ka rīcība ar datiem nav bijusi gana piesardzīga, ir jāparedz iespēja šo procedūru arī apturēt. Es domāju, ka jūs esat paveikuši ļoti labu darbu, un mēs ceram, ka tiks eh, ņemti vērā arī 29. 29. panta eh, darba grupas eh, ieteikumi, un tas nāks par labu gan uzņēmumiem, gan rūpniekiem. Paldies! Vārds Maklārkins kundzē, viena minūte. Kolēģi, Mums ir jāatzīst šie soļi, ko ir paveikuši mūsu amerikāņu partneri pēdējo gadu laikā, uzlabojot eh, datu aizsardzību tiem datiem, kas tiek nosūtīti no Eiropas uz ASV. Vienlaicīgi mēs redzam, ka bažas tika paustas visur, tā skaitā parlamentā, un ASV kongress ir uh, iesniedzis uh, eh, 200 dažādus pieteikumus. Uh, dažādu tiesību aktu izstrādē. Mani konservatīvie kolēģi un es uzskatām, ka tā mums ir ļoti laba iespēja, ja mēs varam līdz ar to apsveikt šos centienus, kas ir nodrošinājuši lielāku tiesisko skaidrību eh, gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Mums vajadzētu to visu pārņemt eh, tādās sirdzniecības sarunās kā TTIP un TISA, kur eh, datu aizsardzības uzlabojumiem vajadzētu vairot uzticēšanos abās pusēs. Mēs redzam, ka e, tirdzniecība pāri okeānam e, jau uh, ir sasniegusi 4 triljonus ASV dolāru apjomu, un mēs ceram, ka šāda veida vienošanās ļaus šo tirdzniecību vēl vairāk palielināt. Paldies! Vārds Fon Štorkas kundzē vien minūte. Priekšēdētāja kungs, komisārs kundze, mēs uh, tātad runājam par datu apmaiņu ar ASV un uh, proti par šo datu aizsardzību. Uh, Komisija veida sarunas par jaunu nolīgumu, un tas tiek darīts tāpēc, ka Eiropas Savienības tiesa ir izdevusi spriedumu, un šo spriedumu panāca viens no Eiropas Savienības pilsoņiem. Eh, pilsonis redzēja, ka eh, šeit nav kārtības, un eh, tāpēc apsūdzēja komisiju. Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu to ņemt vērā, bet, diemžēl, jūsu teiktais Uh, mani uh, šodien nepārliecināja. Jūs teicāt, ka ASV uh, mūsos ieklausījās, un es uzskatu, ka ja beigās mums nebūs tāda nolīguma, kas nodrošinās pilnīgi caurdzumus tiesības pilsoņiem, tad šim nolīgumam būs tikpat liela vērtība kā šai skaistajai pilspāvai. Paldies, tagad vārds Bonī kungām pusotra minūte. Priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze, liels paldies jums un jūsu komandai par ļoti labi paveikto darbu. Uzskatu, ka mēs pašlaik pietuvojamies šī stāsta galam. Tas nozīmē, ka mums būs privātuma vairoks. Mēs visi ļoti labi apzināmies to, cik svarīgi ir dati un cik liela ir datu nozīme modernā ekonomikā. Mums ir jānodrošina pareizie risinājumi transatlantiskajām datu plūsmām. Tas ir jo īpaši svarīgi maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem ir mazāk uh, investīciju iespēju un kas gūs jo īpaši lielu labumu no šāda instrumenta. Uzskatu, ka privātuma vairoks mums ir vajadzīgs, lai mēs nodrošinātu, ka uz datiem balstītā ekonomika pieaugtu jo īpaši mums ir jāatbalsta novatoriskie uzņēmumi. Uzskatu, ka tā ir ļoti laba pieeja, kā mēs varētu atjaunot uzticēšanos pāri okeānam, un mēs varētu stiprināt datu aizsardzību abās Atlantijas okeāna pusēs. Šis instruments nodrošina daudzus uzlabojumus pamatiesību aizsardzībā. Tā skaitā tiek stiprināta arī dalībvalstu datu aizsardzības iestāžu loma izmeklēšanas procesos. Tāpat arī tiek stiprināta tiesiskā aizsardzība uh, pilsoņiem un rezidentiem. Tiek izveidots arī ombuda institūts. Uzskatu, ka šis nolīgums labi darbosies abās Atlantijas okeāna pusēs. Amerikāņi arī ir izmainījuši gan tiesību aktus, gan savu attieksmi. Pašlaik ir jānodrošina līdzekļi patiešām būtu pieejami ASV pilsoņiem un rezidentiem. Tāpat arī ir regulāri jāpārskata privātuma vairoga piemērošana. Es eh, domāju, ka komisija un datu aizsardzības iestādes varēs labi paveikt šo uzdevumu. Paldies, eh, tagad vārds Ujas Dauska kungam viena minūte. Priekšādātāji dāmas un kungi! Es arī vēlētos paust eh, savu prieku par eh, panākto progresu, strādājot pie nolīguma par eh, datu plūsmām starp Amerikas Savienotajām valstīm un Eiropu. ASV Eiropai ir tradicionāla partnere, un šīs diskusijas būtu jāveida savstarpējas uzticības gaisotnē, nevis neusticoties Mani apmierina pašreizēja risinājuma attiecībā uz tiesisko aizsardzību, un es domāju, ka mums ir jāparedz maksimāls aizsardzības līmenis personas datiem. Šis nolīgums varētu mums to sniegt, bet vienlaicīgi mums ir jābūt arī racionāliem. Dažkārt, manuprāt, šīs eh, privātuma tiesības tiek eh, interpretētas kā uh, tāds kā pārkāpums, un tas uh, Uh, ir pretrunā tam, kā mēs izturamies pret cita veida precēm. Tātad mums ir jādomā par mūsu pilsoņu drošību, bet tas attiecas uz abām Atlantijas okeāna pusēm. Paldies! Uh, tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru. Pirmais izteiksies Kaputo kungs. Paldies! Priekšādātāji! Mēs eh, tikko runājām par ģeobloķēšanu, un es eh, atgādināju par Eiropas Savienības tiesas sprieduma nozīmīgumu. Šie jaunie nosacījumi par transatlantiskajām datu plūsmām eh, šķiet ir ļauši kliedēt mūsu bažas, bet pats svarīgākais ir tas, ka mēs esam panākuši vienošanos ar amerikāņiem. Tas nozīmē, ka Mēs eh, vairs neļaujam apdraudēt mūsu pilsoņu personas datus. Šeit tā tad ir runa par to, lai mēs nodrošinātu, ka visi noteikumi attiecībā uz personas datu aizsardzību tiktu piemēroti. Mums ir eh, vajadzīgi labi tiesiskie līdzekļi un eh, aizsardzības pasākumi. Ņemot vērā to, ka mm, datu plūsmu apjomi ir tik lieli, protams, būs grūti visu kontrolēt. Es ceru, ka komisija rīkosies proaktīvi un negaidīs uh, uz tiesas spriedumiem. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšādātāji! Saka Marijas kungs. Datu aizsardzība ir uh, ļoti būtiskas tiesības Eiropas Savienības pilsoņiem un rezidentiem. Ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai šīs tiesības netiktu grautas vai pārkāptas. Mums ir vairāki nolīkumi, lai aizsargātu personas datus, jo īpaši ir runa par uzņēmumiem, kas nosūta datus no Eiropas Savienības uz ASV. Mēs eh, pieņemam, ka notiks piekļuve personas datiem, un mēs eh, vēlamies nodrošināt, lai tiktu veikta kontrole, lai mēs redzētu, kas notiek. Uzskatu, ka, ja tiek konstatēti pārkāpumi, tad ir jārīkojas. Ceru, ka mums tiks iesniegta informācija par to, kādi pieteikumi ir iesniegti ASV iestādēm, un mēs varēsim kontrolēt, vai ASV iestādes respektē noteikumus, kuriem tās piekrita. Senjora prezidenta. Paldies, priekšādātāji. Lopes Agilāra kungs. Vai būtu labi, ja mēs teiktu, ka nav vajadzīgas transatlantiskās datu plūsmas, vai mums vajadzētu vērsties pret šīm datu plūsmām? Protams, ka nē. Mums vajag nodrošināt to, lai mēs varētu regulēt šīs datu plūsmas. Uh, Komisija veic savu darbu, vedot sarunas par eh, nolīgumu ar ASV par šo privātuma vairogu. Šis privātuma vairogs neradās pats no sevis. Bija jāsagaida tiesas spriedums, eh, bija jāsagaida šrimpa lieta un eh, safe harbor jautājuma atrisināšana. Mums ir jāsiko līdzi tam, kas notiek ar privātuma vairogu, ir jāpanāk, lai tas atbilstu pamatiesību hartai. Uzskatu, ka klauzula par ikgadējo pārskatīšanu ir ļoti nozīmīga. Komisijai vajadzētu pārskatīt to, kādu uzraudzību nodrošina ASV valsts departaments, un ir jāskatās, lai tiktu ievērotas pamatiesības. Ja tas netiek darīts, tad vajadzētu rīkoties un iespējams būs pat vajadzīgs jauns spriedums no Eiropas Savienības tiesas. Paldies, priekšādātāji! Agrāk ļoti daudzi uh, spriedumi, ko izdeva Eiropas Savienības eh, tiesa, uh, izrietēja no tā, ka tiesa rīkojās proaktīvi. Es izturos skeptiski pret šāda veida rīcību, taču šoreiz šis eh, spriedums ļāva mums atbrīvoties no novecojuša regulējuma, kas nenodrošināja vajadzīgo datu aizsardzību. Tāpēc esmu apmierināta. Eh, privātuma vairoks ļauj mums nodrošināt, lai mūsu pilsoņu tiesības tiktu aizsargātas abās Atlantijas okeāna pusēs. Mums ir jāiesaist arī ombuds Uh, to prasību izskatīšanā, ko iesniedz pilsoņi. Tāpat arī ir jāparedz 45 dienu termiņš pilsoņu sūdzību izskatīšanai. Es domāju, ka mūsu pilsoņi priecāsies par to, ka pirmo reizi tiks ieviesti skaidrāki nosacījumi ASV uzņēmumiem, uh, vai tie var piekļūt datiem. Tāpat arī mums vajadzētu paskatīties, kas ir panākts. Mēs redzam, ka progress ir bijis ļoti labs, un mēs to varam apsveikt. Paldies, tagad pēdējais, kas izteiksies brīvā mikrofona procedūrā, Jakovčika kungs. Paldies, priekšādātāji! Es nešaubos par komisijas labajiem nolūkiem. Es arī nešaubos, ka Juravas kundzei ir labi nolūki. Tas, kas pašlaik tiek ieteikts, protams, ir progress. Tomēr vēlētos norādīt, ka esmu nobežies par to, ko mēs varēsim panākt. Šī uh, ambrēla vienošanās, vispārējā vienošanās, kā arī uh, privātuma vairoks ir ļoti labi nolīgumi un pat nosaukumi ir radoši. Uh, Man nav arī šaubu, ka ļoti daudzi cilvēki ASV, kas interesējas par šiem jautājumiem, um, grib zināt par mums, par jums un par daudziem citiem. Īsti nezinu, vai mēs varēsim efektīvi pret to vērsties. Jurovas kundze. Paldies! Liels paldies eh, deputātiem par šīm diskusijām. Vienmēr ir ļoti būtiski, lai mēs varētu šādā veidā apspriesties. Tas ir ļoti labs iedvesmas avots man un maniem kolēģiem. Jums ir taisnība, datu apjoms no Eiropas uz ASV patiešām ir milzīgs. Mums ir jānodrošina jauna sistēma, kas ļaus mums pasargāt datus uh, no ļaunprātīgas izmantošanas. Uh, Te nav runa tikai par lieliem uzņēmumiem, kuriem ir būtiskas šīs datu plūsmas eh, to uzņēmēju darbībai. Kā jau daudzi teica, eh, tas ir arī mazu un vidēju uzņēmumu interesēs eh, Eiropā, un līdz šim juridiskā nenoteiktība bija pārāk liela. Šie fakti mums bija jāņem vērā strādājot pie šī jautājuma pēc tiesas sprieduma un arī, protams, pirms tā. Mums ir vajadzīga pārliecība no ASV puses. Mēs gribējām panākt juridisko noteiktību un pielikt punktu uh, dažādām neskaidrībām, kuru dēļ uzņēmumi atradās uh, ļoti e, sliktā situācijā. Sarunās es runāju par mūsu situāciju un par to, kā mēs vēlētos noslēgt vienošanos. Proti mums ir vajadzīga uzticēšanās un pārbaudas. Mums ir vajadzīga šī elementārā uzticēšanās aizstādēm, ka tās pildīs to, ko tās ir apņēmušās darīt. Jo ir parakstītas oficiālas vēstules visaugstākajā oficiālajā līmenī. Šodien var jums pavēstīt, ka nevar pateikt, ka privātuma vairoks kā mehānisms Eiropas pilsoņu datu aizsardzībai ASV ir perfekts. Tas nevar būt perfekts, mēs nekad nebūsim pilnībā apmierināti ar šo mehānismu. Ir objektīvi iemesli, kāpēc mēs nevarējām panākt vairāk. Viens no šiem iemesliem ir tas, ka uh, eh, ASV tiesiskā kārtība, kā norādīja Ābrehta kungs, ir uh, savādāka. Mums nav nekādu pilnvaru un iespēju mainīt eh, tiesību aktus ASV, bet mēs Mē, turpināsim kontrolēt uh, attīstību šajā sfērā ASV. Vairāk kārt esam pauduši savu pārliecību par to, ka dati ASV tiks aizsargāti labāk, tātad, ja tiks pieņemti atbilstoši datu aizsardzības likumi. Vairāk neko mēs nevaram iesākt. Otrs objektīvais iemesls, kāpēc mēs nevarējām paveikt vairāk, ir tas, ka mm, tiek nodrošināta piekļuve datiem uh, nacionālās aizsardzības uh, mērķiem. Šeit, Eiropas Savienībā, mums nav nekādu pilnvaru pieprasīt slepenajiem dienestiem būt uh, caurdzamākiem un uh, teikt, vai viņi izmanto personas datus vai nē. Pat ASV nevar to izdarīt. Un uh, tieši to mēs arī ņēmām vērā, proti mēs vedām sarunas, bet ir šādi nosacījumi, kas ir jāņem vērā. Uh, Es varētu arī pilnīgi atklāti teikt, ka neesam pilnībā apmierināti, bet mēs esam apmierināti par to, ka esam sasnieguši maksimālo. Svarīgākais ir tas, ka mēs nedrīkstam samierināties nākotnē. Mēs nevaram rīkoties tā, it kā viss būtu kārtībā. Komisija, es un mani kolēģi esam apņēmušies kontrolēt to, kas notiek ASV. Darīsim to cauredzami, veiksim igadējās pārbaudes. Mēs eh, sagaidām, ka visi, kas ir iesaistīti, veiks savu lomu, un eh, situācija tiks izgaismota gan ASV, gan arī Eiropas Savienībā. Šīs eh, ikgadējās pārskatīšanas un ļoti spēcīgā uh, Apturēšanas klauzula ir ļoti nozīmīgs instruments. Nesmu pārliecināta, vai mums ir vajadzīga sansēta klauzula, par kuru šeit deputāti izteicās. Intvaldes kundze, esmu mm, pārliecināta, ka Šrempas spriedums mums palīdzēja. Protams, mēs uz to gaidījām, mēs zinājām, ka e, šī prasība ir iesniegta tiesā, un mēs sapratām, ka uh, Eh, šis darbs ir jāveic. Jau pirms sprieduma mēs zinājām, ka spriedums mums sniegs vajadzīgos argumentus, vajadzīgās līnijas, kas ļaus mums argumentēt ar spēcīgāku pozīciju. Tas mums palīdzēja sarunās. Un mēs eh, ņēmām eh, katru pāntu, kas bija iekļauts šajā šrempā spriedumā, un vedām par tiem sarunas ar ASV partneriem. Tātad mūsu sarunās mēs atsaucāmies uz tiesas spriedumu. Nezinu, vai jaunais spriedums būs tikpat strikts kā iepriekšējais, bet mēs pielāgojām privātuma vairoga sistēmu uh, tiesas prasībām. Tātad mēs darījām visu, kas bija mūsu spēkos. Par umbrēlā, par vispārējo vienošanos. Uh, Es nezinu par situācijām, kur kaut kas tiktu slēpts. Mēs sniedzām atbildes uz uh, rakstveidu jautājumiem Liebe komitejai, un es uh, gribētu jūs aicināt atbalstīt ne tikai privātuma vairogu, bet arī ambrēla vienošanos. Kā jau es norādīju savā ievadu uzrunā, tas ļauj mums reāli uzlabot datu aizsardzību Tas ļauj arī veicināt informācijas apmaiņu starp uh, tiesībā aizsardzības iestādēm. Mums ir jāsaprot, ka šeit ir runa arī par uh, lieciniekiem un uh, cietušajiem krimināla procesos. Līdz ar to mēs varam stiprināt sadarbību starp ASV un Eiropas Savienību krimināla procesa un tiesu jautājumos. Mēs saprotam, ka drošības situācija pasliktinās, un mums nāksies darīt pilnīgi visu, lai mēs varētu nodrošināt labāku, ātrāku un drošāku sadarbību starp eh, ASV un Eiropas Savienības tiesība aizsardzības iestādēm. Tāpēc gribētu vēlreiz jūs visus aicināt eh, atbalstīt šo um, rezolūciju un vēlreiz paldies par diskusijām. Um, thank you very much, Madam Commissioner. Now, Minister Kenders. Lielas paldies, komisāras kundze. Uh, tagad uh, padomas pārstāvs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies uh, deputātiem par šo diskusiju, paldies komisijai par skaidrojumu attiecībā uz privātumu vērogu un turpmāko plānošanu. Nu, šīs diskusijas parāda, ka galuda datu nodošana nenozīmē nekontrolētu, nepārbaudītu datu nodošanu. Uh, datu nodošanas pamatā jābūt eh, pilsoņu eh, ticībai, ka eh, dati tiek izmantoti pienācīgā veidā, un ja pilsoņi tā nejūtas, tad jābūt iespēja iebilst. Tāpat laikā mm, mēs zinām, un daudz deputāti tā teica, gluda datu nodošana arī ir ārkārtīgi svarīga uzņēmumiem un arī pilsoņiem abās Atlantijas okeāna pusēs. Tas nozīmēs, ka uzņēmumi varēs darboties efektīvāk gan ASV, gan Eiropā, un tas ļoti svarīgi uzņēmē darbības videi. Varēs arī veiksmīgāk apkarot noziegumus abos kontinentos, tā kā mēs redzam visus, prie, visas priekšrocības un izdarītais priekšlikums līdz ar to ir ārkārtīgi relevants par. Um, jumta nolīguma. Jā, eh, par to izskanēja daudz jautājumu, un svarīgi teikt, ka vienošanās kā tāda neveida juridisko pamatojumu personātu nodošanai. Tas tā papildina citas vienošanās ar eh, datu eh, aizsardzības garantijām. Turklāt vienošanos var apturēt, ja līgumslēdzējas puses to nepilda. Uh, kas ir svarīgi. Par ombudu amatu izskanēja jautājumi. Es domāju, ka arī šeit eh, jāuzsver eh, fakts, ka ombuda mehānisms ir papildu mehānisms. Ombuds neaizstāja citus juridiskās aizsardzības līdzekļus. Nu, tas ir solis eh, uz priekšu, kā SV ir gat gatavas eh, veidot, izveidot šo mehānismu, papildināt eh, šādu savu sistēmu. Turklāt ombuds nestrādā izolēti, kā noteikts trešajā pielikumā, ombuds strādā ar eh, aģentūru iekšējiem regulātoriem un apmainās informāciju. Es teiktu, ka arī ES dalībvalstas uh, paredz um, ombu tipisko uzraudzību dažāda veida aktivitātēm. Ja vēlaties katalizēt kādu procesu, kas mums visiem bija un paliek ļoti svarīgs, tad tiesa savu spriedumu palīdzēja. Atgādinot par nepieciešamības un proporcionalitātes principiem, uh, vācot informāciju, ja notiek nepamatota masveida datu vākšana, tad šie standarti netiek ievēroti un ASV to atzīst, un ASV pastāv mm, attiecīga likumdošana, runājot par uzraudzību un tiesisko aizsardzību, lai šādu masveidu nediskriminējošo datu ievākšanu nepieļaut. Tātad masveida vākšana ir sekundāra, un tai jābūt pamatotai, un tā jānotiek uh, pildot kritērijus, lai um, tā vispār varētu notikt. Tad par sunset klauzulu es nevēlos atkārtoties, uh, par to jau komisija pietiekami plaši izteicās. Es zinu, ka parlamentā šo jautājumu diskutē. Es uh, piekrītu Vosu kungam. Mums uh, ir eh, pārredzēta ikgadē pārskatīšana un monitoringa, eh, tā kā šāda klauzula īstenībā eh, ir lieka. Mēs uzskatām, ka privātuma vairogs dod un jumta nolīgums dod mums instrumentus, lai pilsoņi varētu mums uzticēties. Cerams, ka visi šie kriteriji tiks uzturēti un nevajag mūžīgi uzlabot šo ietvaru, jo Eh, nevajag eh, uzlabot to, kas tāpat ir labs. Tā kā ceru, mēs eh, panāksim vispārēju konsensu un iesim uz priekšu ar šo priekšlikumu. Paldies, ministra kungs! Tas noslēdz šo diskusiju.